Meine Damen und Herren, ich darf. Es gribētu aicināt visus ieņemt savas vietas. Dass man auch auf den Stehplätzen ruhig ist. Un gribētu lūgt nomierināties arī tos, kuri vēl nav apsēdušies. Damen und Herren. Dāmas un kungi. Un tas attiecās arī uz jums, Lekenšteina kungs. Jā, un uz mani arī, jā. Mēs uh, gribētu at, atklāt uh, ārkārtas sanāksmi par paplašināšanās politikas pakotni. Vai kādam ir kas sakāms par darba kārtību? Izskatās, ka nē. Līdz ar to arī prezidentūrai nav vairs ko teikt, un tādējādi mēs varam pāriet pie darba kārtības. Gribētu šeit sirsnīgi sveikt komisāru Fīliskungu. Un sākumā gribēju viņam personīgi pateikties, jo viņš šo darbu ir veicis jau piecus gadus. Tas ir noticis ārkārtīgi sarežģītā situācijā. Uh, ņemot vērā dramatiskās pārmaiņas, kādas mēs redzam kaimiņu attiecību politikā, un šis portfelis uh, uh, nav, turpmāk ietilpinās arī uh, Ukrainu un Dienvidu partnerību, un ņemot vērā Un jāņem vērā, ka komisārs eh, sarunu gaitā ir veiksmīgi pabeidzis arī iestāšanās sarunas ar Horvātiju. Par to es viņam no sirds pateicos, apsveicu viņu ar to un vēlreiz gribēju teikt, ka viņš ir uzstādījis eh, ļoti augstu mērauku nākamajam komisāram, kas attiecas uz sadarbību ar Eiropas parlamentu. Es kā komitejas priekšsādātājs Tikai reizēm esmu izrādījis neizpratni par viņa sacīto, bet kaut kā parasti mums uh, veidojās uz rezultātiem orientēta uzticības pilna sadarbība. Un Eh, nevienmēr es esmu šādu attieksmi piedzīvojis no komisijas puses un eh, dažiem augstiem pārstāvjiem. Štefan, vārds tev. Liels paldies. Liels paldies priekšsādātāji. Dargo Elmāri par šiem jaukajiem vārdiem. Priekšsādātāji, godāmie deputāti, dāmas un kungi un paplašināšanās draugi. Šajās dienās es uh, mēģinu atcerēties uh, daudzas no uzklausīšanām, kurās es piedalījos kā komisāra kandidāts šajā pašā parlamentā. Gandrīz pirms pieciem gadiem es uzņēmos uh, saistības attiecībā ar jums paplašināšanās un kaimiņu attiecību politikā, un mums ir izdevies pavirzīties uz priekšu pēdējo piecu gadu laikā. Man ir izdevies pārvērst savus vārdus darbos. Uh, Mēģināšu atsvaidzināt atmiņā, kas ir noticis pēdējo piecu gadu laikā mūsu paplašināšanās politikas uh, ietveros. 2010. gadā mēs sākām darbu, lai vērotu uzticību paplašināšanās procesam. Turpinājām to arī 2011. gadā, liekot akcentu uz, uh, pār, uh, uz paplašināšanās uh, transformatīvo raksturu, bet uh, mums uh, vienmēr nebija ilgtspējīga, šo, ilgtspējīga iespēja šos um, pilārus noturēt, tāpēc mēs sākām uh, stiprināt tiesiskumu, ekonomisko pārvaldību un valsts pārvaldes reformu pilārus. 2012. gadā mēs ieviesām pirmo pilāru jauno pieeju tiesiskumam. Un būtiskākie elementi šeit ir uh, tas, ka kandidātu valstīm ir jārisina problēmas uh, uh, Mm, nodaļās par eh, tiesu vāru, eh, tiesiskumu, 24. sadaļu. Mēs eh, stiprinājām salīdzinošo kritēriju sistēmu, monitoringa sistēmu un ieviesām tā saucamo nelīdzsvarotības klauzulu. 2013. gadā mēs izveidojām satveru otrajiem no šiem, diviem pīlā, no šiem trim pīlāriem - ekonomiskajai pārvaldībai. Mūsu pieeja balstās uz Eiropas semestra ideju. No nākamā gada mēs piedāvāsim labāku, labākas konsultāciju iespējas Rietumbalkānu valstīm fiskālajos jautājumos un konkurētspējas jautājumos. Un visbeidzot šī gada galvenais akcents ir uz trešo pīlāru - valsts pārvaldes reformu un demokrātisko institūciju stiprināšanu veselīgu valsts finanšu pārvaldību, labu politika, politikas plānošanu un uh, dienestu mm, atbildību, kas ir pamatā jebkurai atbildīgai valstī. Un uh, kandidātu valstīs ir izveidots īpašas grupas, kas valda reformas uh, šajos uh, jautājumos. Uh, paplašināšanās procesa trīs pīlāri, kurus es tikko aprakstīju, viens otru stiprina un papildina, un progress šajās jomās būs izšķirošs, lai noteiktu, kāda eh, saruna, valstis, kas ir saruna procesā, būs gatavas pievienoties Eiropas Savienībai. Un, dāmas un kungi, tas bija tas. Uh, pamats atvers, bet tagad es pakavēšos pie citiem svarīgiem jautājumiem, kas eh, parādās šī gada strateģiskajā dokumentā. Uh, Un te ir eh, vairāk šādi punkti. Pirmkārt, mēs izceļam, cik svarīgi ir ievērot pamatiesības, piemēram, izteiksmes brī, eh, vārda brīvību un neaizsargātāko grupu aizsardzību. Otrakārt, mēs uzsveram, cik nozīmīgi ir eh, attīstīt reģionālo sadarbību, jo tas mūsu partneriem dod iespēju vienoties par realistiskām prioritātēm, investīcijām un reģiona savienošanai kā arī reģiona un ES uh, saikņu veicināšanai. Vēl pozitīva attīstība šajā jomā pēdējo gadu laikā ir uh, Kosovas plašāka iesaistīšana reģionālajos formos, nu, sešu Rietumbalkānu valstu iesaistīšana stabilizācijas un asociācijas procesā, kā arī uh, augustā notikušais samits Berlīnai, kur uzsvers tika likts uz reģionālo sādarbību. Uh, un integrāciju. Es ar uh, prieku vēroju, ka mm, nākamo samitu ir apņēmusies rīkot Austrija. Treškārt, sava mandāta darbības laikā es īpašu vērību esmu piešķīris vārda brīvībai un uh, to pašu esat darījuši arī jūs. 2011. līdz 2013. gadā mēs pierādījām šo apņemšanos, uh, rīkojot tās augtās speak-up konferences. Un, diemžēl šogad mums ir jāpauž bāžas par to, ka pēdējo 12 mēnešu laikā esam saskārušies ar jauniem izaicinājumiem, kas attiec uz vārda brīvību Rietumbalkānos un Turcijām. Ceturtkārt. Mēs uzsveram, cik svarīgi ir nodrošināt konstruktīvu un ilgspējīgu dialogu visā politiskajā spektrā mūsu mm, ES kandidātu valstu iekšienē. Esam uzsākuši vairākus uh, svarīgus augsta līmeņu dialogus ar šīm valstīm, kas šīm valstīm ir devis uh, vairāk iespēju iesaistīties uh, reformu īstenošanā un mums savukārt tam palīdzēt. Tomēr ir bijusi arī tendence, ka opozīcijas partijas boikotē parlamentus. Tas nozīmē nepiedalās demokrātisko institūciju darbā Un kaut arī boikots ir spēcīgs politisks signāls, tas nekādi nenovērt pie problēmu ilgspējīga risinājuma. Un šī negatīvā tendence ir abu pušu atbildība. Tas ir atkarīgs no valdībām, lai nodrošinātu, ka opozīcijai ir iespējas uh, pilnībā veikt savu demokrātisko kontrolas funkciju un uh, no opozīcijas partijām savukārt ir atkarīgs tas, lai tās um, konstruktīvi iesaistītos šajos demokrātiskajos procesos. Piektkārt, mūsu jaunajā instrumentā priekšēstāšanās palīdzībai IPA 2 mēs uh, esam piešķīruši lielu nozīmi budžeta atbalstam pa nozarēm un esam ieviesuši labu pārvaldības uh, modeli. Uh, balstoties uz to, ka mēs sniedzam vairāk palīdzības par labiem rezultātiem, jeb tās augtais more for more princips. Un pastāstīšu arī par dažām idejām, par kurām mēs pēdējā laikā esam daudz domājuši. Un nesen ir notikusi diskusija par to, kāda ir paplašanāšanās īstā loma Eiropas Savienībā. Gribēju atgādināt principu, par kuru mēs esam vienojušies jau pašā pirmajā mana mandāta gadā kad uh, paplašināšās valsts, mm, kandidātu valsts veic nepieciešamās reformas, mēs uh, savukārt paplašinām tās Eiropas perspektīvu. Un tādējādi uzticība darbojas appusēji, ņemot vērā neseno attīstību mūsu kontinenta austrumos, ir vēl svarīgāk nekā jau kad iepriekš, lai Eiropas Savienība turētos pie saviem principiem. Godāmie deputāti, un tagad pāriešu pie atsevišķām valstīm. Montenegro has uh, opened uh, 10 more negotiations. Melnkalna ir atvērusi desmit jaunas uh, paplašināšanās sarunas, tajā skaitā 23. un 22. nodaļu. Um, tiesiskuma reformu likums ir pieņemts un ir sākis, sākusies arī e, reformēšana tieslietu sektorā. Tomēr termiņi atsevišķos, e, mm, atsevišķās jomās tiek e, kavēti un Melkalnē pašlaik ir jāveic steidzams darbības, lai sasniegtu rezultātus tajās jomās, kur valstī ir lielākās problēmas - tiesiskuma jautājumi un valsts pārvaldes stiprināšanas nepieciešamība. Uh, Tiesiskuma jomas reformas būs izšķirošas, jo tās noteiks vispārējo sarunu virzības ātrumu. Melnkalnē ir jānodrošina arī tas, ka tiek pieņemta likumdošana politisko partiju finansēšanas jomā, un eh, tas palīdzēs eh, veicināt uzticību vēlēšanu sistēmai. Mēs augstu vērtējam to, ka augstākās eh, tiesas eh, prokurora parlaments vakar apstiprināja pēc vairākiem mēģinājumiem, un tagad eh, šī institūcija ir pilnībā spēja sākt darboties, sākt izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un tiesāšanas korupcijas lietās. Serbijā sarun, iestāšanās sarunu sākums iezīmēja pagriezienu punktu mūsu attiecībās un tas uh, ir godīgs go, atzinums, ka Serbija ir panākusi ievērojumu progresu gan a, uh, reformu darba kārtībā, gan arī normalizējot savas attiecības ar Kosovu. Kā valsts, kas ir saruna procesā, Serbija ir uzņēmusies jaunu atbildību un tā ir parādījušās jaunas iespējas. Serbija ir izrādījusi lielu apņēmību un profesionālismu uh, Saruna pirmajā fāzē skrīninga process norit glūdi, bet pašlaik Belgradā ir nepieciešams sasniegt rezultātus tajās jomās, kuras, kurās reformas ir prioritāras tiesiskums, valsts pārvaldes reformas un ekonomiskā pārvaldība. Serbija ir ārkārtīgi svarīgi arī turpināt pildīt uh, savas saistības reģionālajā sabiedrībā un attiecību stabilizēšanā ar Kosovu. Ir nepieciešams rast jaunus stimulus, lai atrastu uh, risinājumu neatrisinātajiem jautājumiem un uzsāktu jaunu fāzi normalizācijas procesā. Tas ir ārkārtīgi būtiski, m, mm, lai uh, sarun, iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību turpinātos uh, glūdi. Un te Serbija var rēķināties ar mūsu atbalstu un solidaritāti. Uh, Eiropas Savienības palīdzību pēc nopietniem plūdiem, kas Serbijas kārmājā pierādīja, ka mēs esam gatavi atbalstīt Serbiju dažādos apstākļos. Ņemot vērā bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, te iestāšanās process ir nonācis strupceļā. Mēs esam nobažījušies par to, ka Maķedonija slīd atpakaļ reform, būtiskākajās reformu jomās jau veselu gadu, un ir nepieciešams nodrošināts, ka tiek, izšķir, tiek spērti izšķirīgi soļi, lai atrisinātu galveno problēmu - Grieķiju. Nevajag aizmirst, ka apvienotās nācijas vada šo procesu, lai atrisinātu jautājumu, un tas ilgst jau 19 gadus. Komisija patur spēkā savas eh, rekomendācijas uzsākt eh, pievienošanās sarunas, jo kopējais progress un augstais eh, saskaņošanas līmenis pierāda to, ka valsts turpina pildīt nepieciešamās politiskos priekšnoteikums. Tomēr vienlaikus Skopjai ir jāveic apņēmīgas reformas, ja tā vēlas lai Eiropas Savienības rekomendācijas tiktu uzturētas arī nākotnē. Un tas uh, nozīmē, ka ir jārisina uh, problēmas, kas saistās ar pārmērīgu politi politizāciju un trūkumiem tieslietu, jomas, uh, tieslietu jomā un vārda brīvības jomā. Partija intereses ļoti bieži dominē pār nacionālajām interesēm. Uh, Un uh, valdības un opozīcijas partija pienākums ir nodrošināt, ka politiskās diskusijas galvenokārt notiek parlamentā, turklāt tās uh, sniedz uh, priekšnoteikumus šīs sistēmas pienācīgai funkcionēšanai. Mēs turpināsim atbalstīt šo valsti tās centienos nodrošināt iekļaujošu augsta līmeņa iestāšanās dialoga procesu, lai risinātu problēmas visās jomās Albānija ir panākusi kandidātu valsts status jūnijā kā atzinību par līdz šim veiktajām reformām. Valdība ir turpinājusi izrādīt politisko grību virzīt uz priekšu Eiropas Savienības prasītās reformas. Kopš jūnija notiek veiksmīgas kopējas policijas operācijas, lai apkarotu narkotiku audzēšanu un pārdošanu un tas uh, iezīmē valdības uh, vēlmi noziedzis, organizētās noziedzības apkarošanā. Tomēr mēs esam nobežījušies par politiskā klimata pasliktināšanos un to, ka opozīcija šobrīd boikotē parlamenta darbu. Valdībai būtu jānodrošina, ka opozīcijai ir iespēja pilnībā veikt savas demokrātiskos kontrolas uzdevumus. Kandidāts status uh, saistās ar lielāku atbildību, un tas jāskata kā stimuls sasniegt rezultātus reformās. Un pašlaik valdībai ir jāpierāda, ka tā ir ilgspējīga apņēmība veikt reformas un panākt labus rezultātus, it īpaši tiesiskuma un valsts pārvaldes reformu jomā, nodrošinot to, ka tas tiek darīts pilnīgi caurskatāmā veidā un politiski integrējošā veidā. Bosnija un Hercegovina pēdējā gada laikā ir panākusi ļoti ierobežotu progresu. Politiskās attīstības tendences uh, neatbilst Bosnijas uh, pilsoņu vēlmēm, uh, kuri vēlas, lai valsts veiktu reformas ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Pēc vispārējām vēlēšanām būs ārkārtīgi svarīgi, lai visi valsts um, uh, pārvaldes līmeņi tiktu ātri izveidoti, un valstī būs ļoti svarīgi atrast veidu efektīvai koordinācijai, lai risinātu steidzams ekonomiskās reformas un iesaistītos uh, izaugsmes uh, paktā. Tikai tad, ja parādīsies jauni politiski stimuli, Bosnija un Hercegovina varēs uh, izvairīties no stagnācijas Eiropas integrācijas procesā Uh, stabilizācijas un asociācijas līguma mm, parafēšana ar Kosovu ir bijis svarīgs solis, un pēc jūnija vēlēšanām Kosova vairs nevar atļauties uh, neko nedarīt. Uz kārtas ir likts pārāk daudz. Un jaunajiem likumdevējiem būs jāsāk darbība gludi un uh, saulaicīgi, lai pēcvēlēšanu strupceļš varētu tikt pārvarēts un uh, steidzam tikt izveidota jauna valdība. Jaunajai valdībai būs jāpilda mm, Kosovas uh, saistības, veidojot iekļaujušu dialogu un um, ieskaitot rezultātu panākšanu reformās uh, tiesiskuma reformas, valsts pārvaldes reformas un ekonomiskās pārvaldības reformas kopumā. Un kā jau es minēju iepriekš, ir nepieciešami jauni stimuli dialogā starp Serbiju un Kosovu, lai risinātu galvenās neatrisinātās problēmas un uzsāktu jaunu fāzi attiecības stabilizācijā. Un tālāk par Turciju. Turcija pēdējo, pēdējā gada laikā ir vairs, spērusi vairākus veiksmīgus soļus, piemēram, nodrošinājusi ambiciozu samierināšanās procesu, lai risinātu kurdu jautājumu. Un tā ir domājis par demokratizācijas pasākumiem, bet gribēju atgādināt, ka uh, um, vīzu liberalizācijas režīmu dialogu uzsākšanu un mm, tam līdzīgi Turklāt Turcija ir palīdzējusi vairāk nekā vienam miljonam Sīrijas bēgļu. Tomēr pēdējo mēnešu laikā ir notikušas arī tādas tendences, kas ir uh, radījušas bažas Eiropas Savienībā. Tika apstiprināta priekšlikuma ierobežot vārda brīvību, piemēram, tika pieņemta grozījuma interneta likumdošanā un tika aizliegts uh, Twitter un YouTube. Gribēju atgādināt, ka uh, augstākā tiesa, mm, at, konstitucionālā tiesa atcēl šos lēmumus, bet eh, darbs ir jāturpina, jo antiterorismu likumdošana joprojām tiek izmantot, lai ierobežot vārda brīvību pārāk daudzos gadījumos regulatīvās aģentūras joprojām nav pietiekam neatkarīgas. Un arī tiesu varas neatkarība un objektivitāte ir jāstiprina izpildvaras iejaukšanās tieslietu sistēmā, iekļaujot, uh, ieskaitot uh, tiesnešu un prokuroru augstāko padomu, ir jānovērš ļoti biežas uh, un steigā pieņemtas likumdošanas izmaiņas riskē to, ka tiks ietekmēta tiesa darbības efektivitāte. Vēl gribēju pieminēt to, ka plaši izplatīta uh, daudzu policijas virsnieku, tiesnešu un prokuroru atkāpšanās un atlaišanas ietekmē šo institūciju efektīvu darbību. Un ņemot to visu vērā, Turcijas un Eiropas Savienības nākotnes, nākotnē nenovēršami saistīta. Turcija ir Eiropas Savienības strateģiskais partners ne tikai ekonomiskajās un tirzniecības attiecībās, uh, Tās geogrāfiskais novietojums uzsver, cik svarīgi ir sadarbība arī migrācijas politikas un energodrošības jautājumos. Un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai sārunu turpināšana par iestāšanos kļūtu par mūsu attiecību pastāvīgu dzinuli, un tāpēc es aicinu uzsākt ar Turciju uh, sarunas 23. un 24. sarunas sadaļā, kas Turcijai nodrošinātu skaidru ceļa karti reformām balstoties uz Eiropas standartiem. Tomēr gal galā būs atkarīgs no Turcijas, lai tā varētu pierādīt konsekventu un ilgspējīgu progresu, to, ka tā ir uh, spēja pildīt saistības, ko uzņēmusies uh, pievienošanās procesā, un vēl pieminēšu Kipras jautājumu Gribēju vēlreiz uzsvērt, ka ņemot vērā nesenos notikumus um, Kiprā un ap Kipru, uh, ārkārtīgi svarīga ir ārkārtīgi svarīgi ir turpināt izlīguma sarunas starp grieķu un turku kipriešu līderiem Eiropas uh, vadībā. Tas ļoti svarīgi gan Kiprē, gan visam reģionam. Februā, 11. februāra deklarācija kuru panāca ANO sūtnes un kas veido šo sarunu struktūru, iezīmē pozitīvu attīstību. Un Kipras problēmas risinājums ne tikai uzlabot stabilitāti reģionā un sniegt jaunus stimulus Turcijas pievienošanās um, sarunām, bet atvērtu arī veselu virkni iespēju izmantot uh, ogļūdeņražu resursus ekonomiski visizdevīgākajā veidā, kas sniegtu labumu visiem kipriešiem. Es ceru, ka konstruktīvi soļi tiks veikti, lai atjaunotu pozitīvo atmosfēru izlīguma sarunās. Un tagad, godāmie deputāti, es pievērsīšos no valstīm, pie galvenajiem politiķiem. Es vēlos uh, vēlēt panākums jaunajiem referentiem un uh, sirsnīgi pateikties tiem no jums, kas ir bijuši īpaši paplašināšanās uh, un atbildīgā komisāra draugi. Es gribu pateikties Kukan kungam, uh, Viņš uh, ir vadījis delegāciju piecām, sadarbībā ar piecām Rietumu Balkānu valstīm, un viņš ir spējis uh, pat uh, uh, nomierināt viskarstākos prātus. Ričards Hovits atbalstošs un tai pašā laikā kritisks kritiski noskaņos pret valsti, par ko viņš bija referents. Ulrika Lunačēka ar lielu apņēmību palīdzēja mums virzīt uz priekšu Kosovas darba kārtību. Čārls Stanoks. Uh, vienmēr uh, cīnījies par uh, Melnkalnes uh, tiesībām un par uh, reformām. Uh, Prēda. Viņš uh, Uh, prot, ir cīnījies par valsti, kura beigās uh, iesaldēja savu pieteikumu, un šis uzdevums nav bijis viegls. Un es gribu atteikties arī tiem deputātiem, kuri vairs nav šīs komitejas locekļi Dorisa Paka, uh, Van Roitenskunga, uh, Raučeks, uh, Vuljānič, Hanes Svoboda. Jorgoķu, atzīmā Kakis, Franciska Bartnere, Mine Boskurta, Korne, Marian Kornelisen un uh, vēl citi. Un uh, noslēgumā es vēlos pateikties arī Elmāram Brokam, kurš ir uh, ar lielu apņēmību vadījis šo komiteju. Godātie deputāti, dāmas un kungi, ir pienācis īsis brīdis manai pēdējai uh, runai par paplašināšanos. Sākumā es teicu, ka pirms pieciem gadiem mēs uh, sākām stiprināt mūsu paplašināšanās politiku un tās transformējošo garu īstenojām, un mēs esam guvuši panākumus. Līdz šim paplašināšanos uzskatīja par tehnisku procesu, tagad tam ir uh, šim procesam daudz lielāka nozīme. Tas ir svarīgākais ārējās politikas instruments Eiropas Savienībā. Pēdējo piecu gadu laikā situācija ir būtiski mainījusies. Notiek uh, lielāka konkurence ārpus mūsu robežām ir nepieciešama stabilitāte, un paplašināšanās ir vislabākais instruments, kā to panākt. Mēs nevaram piekāpties grūtību priekšā, un esmu uh, cerību pilns, ka arī mans uh, pēctecis baudīs tikpat lielu atbalstu no jums kā es, un es pateicos jums par sniegto atbalstu. Thank you very much, Stefan. Liels paldies, Stefan. Eh, tagad es eh, došu vārdu vispirms mūsu referentiem. Vispirms Kristiāns Prēda par Bosniju Hercegovinu. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, mums tagad ir pēdējo reizi prieks jūs uzņēmt šeit un runāt par paplašināšanās pakotni, un es gribu izmantot šo iespēju, lai jums pateikties par jūsu pūlēm pēdējo piecu gadu laikā, veicinot reformas kandidāta valstīs. Un arī šo piecu gadu laikā jūs cieši sadarbojāties ar mums parlamentā un izmantojāt visas iespējas, lai vēstu ar mums sarunas, izvērtējot paplašināšanās politiku politiku. Šobrīd mēs sastādām piecu pēdējo gadu bilanci un nosakām prioritātes paplašināšanās politikai turpmākajiem pieciem gadiem. Manuprāt, Johannes Hāns būs ļoti labs komisārs un turpinās jūsu uh, darbu un uzklausīšanas laikā viņš mums apliecināja, ka viņš Uh, liks uzsvaru uz ekonomiskiem ieguvumiem Eiropas Savienības uh, paplašināšanās procesā. Un es domāju, ka arī šis jautājums ir ļoti būtisks. Un es gribētu vispirms izteikt komes, komentāru par paplašināšanās procesu kā tādu. Tagad mums ir labi izstrādāta metodika, kas labi strādā, un to nevajag būtiski mainīt, bet tomēr kaut ko ir iespējams arī uzlabots varbūt vajadzētu vairāk likt akcentu uz konkrētiem taustāmiem rezultātiem, kas gūti paplašināšanās procesā. Varbūt jūs varētu arī skaidrāk definēt kritērijas katras sadaļas atvēršanai sarunās un lai varētu izvērtēt šo procesu un progresu un lai šis eh, process būtu labāk Eh, redzams ne tikai eh, sarunu vedošajām valstīm, bet Eiropas iedzīvotājiem kopumā. 2006. Eh, gadā bija konsolidācija un komunikācija. Es domāju, ka mums ir tomēr vairāk jāstāst par katru posmu gan šīm kandidātu valstīm, gan mūsu valstīm ir nepieciešama gan iekšējā, gan ārējā komunikācija, lai paplašināšanās process būtu veiksmīgs. Otrs komentārs par procesa saturu. E, protams, šeit situācija nav visās valstīs vienāda. Ir uzsāktas sarunas, piemēram, ar Serbiju un piešķirs kandidātu valsts status Albānijai un nav lieki jāatkārto, ka uh, tiek vērtēta katra kandidāta progress, bet kā izvairīties no situācijas, ka šo procesu neap draud iekšējā attīstība. Tādēļ ir ļoti svarīgi virknē valstu īstenot politisko dialogu. Un tagad es gribētu uzdot jautājumu nevis par Īslandi, kā to es darīju pēdējo gadu laikā, bet gan par Bosniju Hercegovinu, pie kuras es strādāšu šajā sasaukuma periodā. Nu, bet eh, tomēr pieminot Īslandi, es domāju, ka šo gadījumu mums vajadzētu uh, Uh, ņemt par piemēru un izvērtēt katras valsts apņēmību tiešām iestāties Eiropas Savienībā, bet runājot par Bosniju, jau otro gadu pēc kārtas komisijā atzīst, ka progress politiskajā jomā ir ļoti ierobežots, arī ekonomiskā un sociālā situācija ir satraucoša un par to liecina arī gada sākumā notikušās demonstrācijas, un arī šī gada plūdi situāciju nav padarījuši vieglāku. Pēc komisijas viedokļa nav sasniegts progress. Uh, uh, administrācijas darbības uzlabošanā un arī etniskie aspekti eh, šo procesu neietekmē pozitīvi. Tādēļ ir nepieciešama labāka koordinācija iestāšanās procesā. Es zinu, ka jūs esat ar lielu enerģiju strādājis pie šiem jautājumiem, bet es gribētu tomēr zināt, kā mēs varam palīdzēt Bosnijai Hercegovinai izkļūt no strupceļa. Es zinu, ka pēc piecu gadu darba jūs varat dot mums uh, vērtīgus padomus. Es gribētu arī aicināt solidarizēties ar uh, uh Bosnijas politiķiem, uh, ņemot vērā to, ka 12. oktobrī ir paredzētas vēlēšanas, ir jāpārvar uh, etniskā stašķeltība, domājot par šīs valsts nākotni Eiropas Savienībā. Paldies! Ich hoffe, im Interesse. Es ceru, ka Bosnijas uh, interesēs Brēda, Brēdas kungs ar, ar uh, savu ziņojumu būs, um, gūs labākus panākumus nekā ar Islandes ziņojumu. Nu, bet priekšstādātāji tā nebija mana vaina. Nevajag pārspīlēt uh, referenta lomu. Tā nav mana vaina. Labi, tas arī tiešām ir taisnība. Un tagad es gribētu kolēģus lūgt izteicies nedaudz uh, īsāk. Un kā ETP mm, koordinators, es gribētu, lai jūs runātu precīzāk par ziņojumu, nevis par paplašināšanos kopumā tālāk. Uh, Steinmēne kungs. Lekensteina kungs, jā. Liels paldies priekšsādātāji par jūsu paveikto darbu arī no mūsu grupas. Mēs eh, tāpat nākotnē atbalstīsim jūsu pēcnācēju, tāpat kā jūs, ja vien viņš tikpat labi strādās. Un ja viņš nevadīsies pēc tā, kas ir uh, rakstīts, ja viņš, uh, ka nenotiks paplašanāšanās un tam līdzīgi, bet uh, ja viņš uh, balstīsies uz to, ko vēlamies mēs, tad ar mums, mums ar viņu veidosies laba sadarbība. Otrakārt, jūs norādījāt, ka Albānija ir panākusi progresu. Uh, un it īpaši reformu jomā pret organizēto noziedzību. Ir panākts uh, ievērojams progress, tomēr, ņemot vērā kandidātu valsts status, Albānijai ir parādījušies arī jauni uzdevumi, uh, kas attiecas gan uz valdību, gan uz opozīciju. Un tāpēc Arī mēs nepiekāpsimies šajā komitejā un turpināsim norādīt, cik svarīgas ir reformas valsts pārvaldē un tieslietu jomā cīņā pret korupciju, kas ir jāpastiprina, kā arī cilvēktiesībās un pret diskriminācijas pasākumos, it īpaši attiecībā uz mazākumtautībām. Es eh, domāju, ka šo eh, ceļu, kuru mēs kopā ar jums esam uzsākuši, mēs turpināsim un uh, palīdzēsim mūsu albāņu draugiem, kur vien viņi mūsu palīdzību ņems pretī. Tas pats attiecās uz uh, visu reģionu. Paldies! Uh, thank you, Mr. Chairman, and, uh, I... Paldies, priekšsēdētājs. Arī vēlētos uh, pateikties manas EKR grupas vārdā komisāram uh, Fulem par veikto darbu. Uh, Eh, Stefan, tu nodod eh, labu mantojumu savam pēctecim komisāram Hānam, un es vēlu tev panākums arī turpmākā darbā. Esmu piecus gadus bijis referents par Melnkalni, un uh, Nu, eh, es arī to turpināšu, ja nu vienīgi kaut kāda katastrofa 2017. gadā man liekas būt eh, Eiropas Savienī, Eiropas parlamenta dalībniekam. Jā, esmu piedzīvojis eh, progresu Melnkalnē, nu nekas daudz arī nav mainījies, tā ir mazā jauka valsts ekonomika ir stabila, turisma sezona bijusi veiksmīga un atklāti runājot ir viegli rakstīt šādu ziņojumu parlamentu komitejas vārdā, bet tomēr mums it īpaši pēc e, ņemot vērā notikušās Eiropas parlamenta vēlēšanas un e, to rezultātus, jāatzīst, ka iedzīvotāji ir noguruši no paplašināšanās procesa, un mums, kā referentiem, ir jāskaidro vēlētājiem, kādēļ šīm valstīm ir svarīga iestāšanās Eiropas Savienībā, ka tas nodrošinās stabilitāti un labklājību Rietumbalkānu reģionā, un runājot par uh, Uh, Melnkalni ir atvērtas 12 no 35 nodaļām un 23 un 24. Stādaļas 23 un 24 tika atvērtas par tiesiskumu, un tas ir ļoti labi, jo ir jācīnās pret organizēto noziedzību, korupciju un jāstiprina tiesu sistēmu šajā reģionā un eh, Melnkalnas parlaments ir arī apstiprinājis ģenerālu prokuroru iecelšanu amatā, un tas ir slavējami, tas ir svarīgs solis cīņā pret korupciju un pārkāpumiem. Nākamajā gadā esmu paredzējis apmeklēt uh, Melnkalni un citas reģionu valsts un vēl tev panākumu šeit darbā. Thank you very much, Chair. And... Liels paldies priekšsēdētāji, pateicos komisāram Fūlem par uh, pārskatu par piecu gadu veikumu un uh, es tiešām uh, esmu informēts par jūsu darbu, un man tiešām eh, liekas iespaidīgi tā koalīcija, ko jums ir izdevies izveidot šai parlamentā, un es ceru, ka jūsu pēctecis tikpat veiksmīgi sadarbosies ar parlamentu. Es arī gribu paust. Um, zaļo grupas pateicību jums par to, ka vienmēr esat bijis gatavs ar mums sadarboties, ka esat piedalījies mūsu sanāksmēs, ka esat strādājis ļoti atklāti un bijis labvēlīgi noskaņots gan attiecībā pret zaļo grupu, gan pret Eiropas parlamentu kopumā. Es arī vēlos paust mūsu grupas cerību, ka paplašināšanās procesā Tad, ja kāda kandidāta valsts ir gatava un vēlas iestāties Eiropas Savienībā un izpilda visus izvirzītos kritērijus, tad vienkārši kaut kādi argumenti vēlēšanu kampaņā neapturēs uh, šīs valsts virzību uz Eiropas uh, Savienību un ir jāatbalsta paplašināšanās uh, procesi arī uz Rietumu Balkāniem. Es aizvietoju Lūnačeks kundzi attiecībā uz Kosova ziņojumu. Gribu jums nodot arī viņas laba, laba vēlējumus. Mēs zinām, ka Kosova ir viens no sarežģītajiem gadījumiem, kaut arī valdība ir sasniegusi jau lielu progresu attiecībā uz tiesiskumu un um, likumu garantijām, bet tomēr uh, tiesību sargājošās iestādes vēl ir jāstiprina. Kosovā, piemēram, uh, tiesnesis Korolans, kurš it kā gribēja un pēc tam negribēja strādāt konstitucionālajā tiesā. To skaidri ilustrē. Vai Eiropas uh, Savienība varbūt varētu palīdzēt stiprināt šīs valsts konstitucionālo tiesu. Un visbeidzot, Eleks funkcija nodošana uh, valsts iestādēm. Šeit bija runa par uh, te, diviem gadiem, vai tagad ir noteikts kāds termiņš, vai vēl šīs pārējais process uh, tiks pagarināts. Paldies! Thank you, Commissioner, for presenting. Paldies, komisāra kungs, ka mums pastāstiet par paplašināšanās pakotnes. Es esmu jaunais pastāvīgais referents par Sērbiju, un es piekrītu, ka Sērbija sistemātiski uh, virzās pret Eiropas Savienībai. Process ir uz pareizām sliedēm. Stratēģija ir stratēģiski izšķirusies par Eiropas Savienību. Eh, bet te ir gaidāmi vai gaidāms vairāk sarežģīts sadaļas. Ir gaidāms, eh, eh, gaidāt, gaidām izaicinājums attiecība organizēšana, eh, normalizēšana ar Kosovu un tiesiskums. 2013. gada aprīlī normalizēs attiecības ar Belgradu un Prištinu, un tagad Sērbija ir jāturpina savu, īstenot savu apņemšanos, veicināt dialogu bet ir jāatceras, ka tas fakts, ka Prištinā nav jaunas valdības, neveicina sarunu procesu. Turklāt Eiropas Savienībai ir stingri jāatbalsta Serbijas varas iestādes saistībā ar tiesiskuma reformu. Ir nepieciešama efektīva tiesa sistēma, lai apkarot organizēto noziedzību un korupciju. Es augstu vērtēju svarīgu likumu neseno pieņemšanu, taču Serbija ir jāveicina fiskāla konsolidācija un uh, valsts uh, īpašumā esošo uzņēmumu pārstruktūrēšana. Nākošo piecu gadu laikā Eiropas Savienībai ir jāpilda savu apņemšanās saistībā ar paplašanās politiku Pēdējais komentārs. Eiropas Savienībai vadot sarunas par iestāju, tā ir jāturpina atbalstīt Serbiju pirms iestājas palīdzības jomā. Mēs, esat, li, mēs esam lielākais donors un mums ir jāpalīdz arī novērst eh, smagās eh, mājā notikušo plūdu sekas. Paldies! Dear Commissioner Füle. Dārgais komisāra kungs Fīle. Es esmu jauna Eiropas parlamenta referente Turcijas jautājumā. Es eh, esmu pateicīga Rija Ormien Reuterai par viņas veiksmīgi paveikto darbu līdz šim. Komisāra kungs vēlos izteikt pateicību par jūsu drosmīgo nostāju paplašanāsās jautājumos. Jūs esat uzturējušo procesu dzīvu. Uh, Uh, ticot neutralitātei, iestājas sarunās. Un esat bijis arī pragmatisks un pastāvīgi strādājot ar Turciju uh, svarīgos jautājumos, esam ar blokādu. Ar šo novatīvo pieju jums ir izdevies arī saglabāt Turcijas apņemšanos, turpināt procesu uz iestājas ceļu. Es ceru, ka komisārs Hāns turpinās jūs lieliski aizsākto darbu un mēs veiksmīgi cieši sadarbosimies Uzklausīšanas laikā komisāra Madagandāta sacīja, ka paplašanāsnās politika ir eh, priekšnoteikums stabilitātei un ekonomikas attīstībai. Komisijas eh, progresa ziņojums liecina par to, ka Turcija vēl daudz darāmā, lai panāktu šo pārveidi. Īpaši tas attiec uz pamatiesībām, tiesiskumu, varas sadalījumu un tiesu sistēmas neatkarību. Tas viss ir iestājas procesa kodols. Galvenais, kas mums jānodrošina, ir sarunas par 23. un 24. pantu, lai izpildītu šo vērtību īstenošanu dzīvē. Tāpat kā iepriekšējiem parlamentam, mm, mums arī vēlam redzēt, lai šie sadaļas eh, tiktu pavērts, bet tā kā blokāde, bloķēšana drīz tiks novērsta, kas jūs prāt Turcija ir jādara, lai panāktu preses brīvību, tiesiskumu un uh, tiesu sistēmu reformu? Paldies. Thank you very much. Lielas paldies, atbild Fīles kungs. Iesākumā vēlos sacīt, ka Saka deputāts, es esmu kļuvis par uh, referentu Maķedonijas progresa ziņojumā. Vispirms vēlos apsveikt un komisāru Fīli un pateikties viņam par viņa apņēmības pilno darbu pie Maķedonijas. Viņš izrādīja mm, labās gribas uh, maksimumu un savas lieliskās spējas. Es mēģināšu turpināt komisāra iezīmēto ceļu, un tas arī atainojas ziņojumā. Nav šaubu par to, ka galvenā problēma bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas republikai, izmantošu šo oficiālo nosaukumu, kaut arī mana valsts ir atzinusi Maķedoniju, kā Maķedonija ir šādu nosaukumu, un arī es rīkošos turpmāk atbilstoši lielā problēma ar šīs valsts nosaukumu izraisa nelabēlīgu gaisotni uh, šīs valsts uh, potenciāli iestāties Eiropas Savienībā. Es domāju, šī valsts ir pelnījusi labāku attieksmi, un es, diemžēl, atkārtošu to, kas jau izskanēja progresa ziņojumā, proti paužu no, nožēlu par to, ka mēs vēl ar vienu nesam atklājuši sarunas ar šo valsti. Šis nākošais solis būtu tā vērts. Un, protams, mēs nesākām sarunas ar šo valsti, un tāpēc politiskie procesi šai valstī nevienmēr virzās tajā virzienā, kurā mēs vēlētos, neatbilstoši valstī, kurai ir Eiropas ambīcijas. Te es runāju par tiesu sistēmu, par um, mediju un preses brīvību. Te es arī runāju par politisko kultūru šīs valsts parlamentā. Un tad vēl arī ir daži kaitinoši jautājumi saistītā, saistībā ar vēsturi vai pseido vēsturi, kas atkal tiek parāda nākaismā tās, kas ir darāms nākotnē. Priekšsēdētājs mm, mm, rāda, ka jābeidz uzstāšanās. Jā, jā, tūlīt beigšu. Paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Paldies. Citādi jūsu kolēģim vēlāk nebūs iespēja izteikties. Tam, kas sēž jums blakus. Komisāra kungs, lūdzu. I think they call it a tough love. Uh... To var saukt par eh, nevieglu mīlestību. Daži kolēģi, taiskaitā arī komisijas priekšsēdētājs Barozo, mēģināja raksturot šādi to veidu, kā mēs esam iesaistījušies ar kandidātu valstīm un tām valstīm, kas vēlas kļūt par kandidātu valstīm. Tieši tajā brīdī mēs bijām pret viņiem stingri, kad mēs viņus visvairāk atbalstījām. Jūs nu pat izteicāties par to, ka ne tikai ir jācīnās pret paplašināšanās nogurumu, bet arī pret citu parādību. Arī tā, tāds nogurums ir. Nogurums no reformām. Mēs cenšamies būt eh, radoši, izveidojot īpašu iesaistes struktūru struktūrētā dialogā. Nu, viens no vēstījumiem, kur nodošu savam pēctecim, ir šāds. Ne tikai vislabāk jāizmanto šiem instrumenti, bet būt redzamākiem, klātesošākam šai reģionā un lielāku uzsvaru likt uz atbalsta sniegšanu šīm valstīm. Ir viegli teikt, pastāv Eiropas perspektīva, un tad vienkārši pamest valstis vai visu reģionu kaut kāda šietam progresīvu procesu ziņā. Taču cilvēki nevēlas, lai izmaiņas būtu jūtamas pēc desmit gadiem vai pieciem gadiem. Viņi tās grib piedzīvot jau rīt sāpīgās reformas ir jālīdzsvaro ar redzamiem taustāmiem rezultātiem. Es domāju, tam mums visiem jāpievērš uzmanība tuvākajā darbības periodā. Un cerams, ka varas iestādes to uztvers pareizi un tās reaģēs ar vēl lielāku apņemšanos apņemšanos ne tikai izvērst reformas, bet arī uzturēt iekšējo dialogu, inklusīvu, inklusīvu iekļaujošu procesu. Es saprotu, ka jo lielākas ir grūtības konkrētā valstī, jo vairāk mums ir jāstrādā ar kompromisiem šajā pasaules, Eiropas daļā. tāpēc es esmu izvēlējies šo ziņojumu, lai nākt klajā ar skaidru vēstījumu par to, ka atbildība ir abām pusēm, gan valdībai, gan opozīcijai. Tām ir atbildība uzturēt politisko dialogu demokrātisko iestāžu kontekstā. Taču ir jāizveido atbilstoši apstākļi, un valdība nedrīkst izlikties, ka vēlēšana rezultāts un vispārējais ir opozīcijas ziņā. Pievēršoties jautājumiem, ko var darīt Turcijā, lai uzturētu reformas. Kā mēs esam rīkojušies pēdējo pāris mēnešu laikā? Mēs esam organizējuši Turcijā trīs uh, kolēģu pārskatīšanas misijas. Bija runa par reformām tiesas sistēmām, uh, ir eh, runas brīvība un uh, tiesa iestāžu neatkarība. Kopš vasaras mēs uzturām dialogu ar Turcijas partneriem par to, kā reaģēt uz eh, šīm apmēram 12 rekomendācijām, kas izriet no šīm trim misijām. Un mēs esam panākuši sapratni kopā ar viņiem par to, ka noslēguši šo rekomendāciju formulējumu procesu, mēs tad pievērsīsimies semināriem, konferencēm, sabiedrības informēšanas kampiņām, taiskaitā arī ceļa kartē, lai varas iestādes varētu risināt šīs problēmas. Vai to var uzskatīt par 23. 20. 3. 24. sadaļas procesa aizstāšanu? Nē, taču tas ir labākais veids, kā izmantot pozitīvo darba kārtību. Un vēl es gribu sacīt, ka tas ir ne tikai Turcijas, bet arī mūsu interesēs ka mēs saglabājam šīs reformas Turcijā. Un, lai tas tā būtu, ir jāatver šīs jau 23. un 24. sadaļa. Un vēl viena lieta, kurā ziņā mēs Turcijā esam panākuši lielu progresu. Pagājušā gada beigās un šī gada sākumā mēs esam zaudējuši Eiropas ministrijas centrālo lomu Turcijā. Un tas viss nodrošina to, ka jaunā Turc, jaunie Turcijas tiesība akti patiesībā Turcija tuvina Eiropas senībai, nevis otrādi. Ka šī tuvināšanās netiek īstenot tāpēc, lai pielikt punktu dažu Turcijas birokrātu politiskai karjerai. Bet Te ir runa par pašu procesu, par Turcijas ceļu pretī Eiropai. Un esmu gandarīts par to, ka ar jauno valdību mums ir arī jaunās politikas. kas Eiropas ministrija ir virzījusi šajā virzienā, un Turcijas premjerministrs saprot, ka pirms kāds tiesība akts tiek pieņemts Turcijas parlamentā, viņam ir jānodrošina, ka šis tiesība akts atbilst Eiropas ministrijas lēmumam Eiropas aki komunitēra. Tātad te var cerēt uz konkrētiem rezultātiem. Tagad pievēršoties Bosnijai un Hercegovinai. Jau ilgāku laiku norisinās varas pakāpeniska nodošana no Eureks Kosovas e, vietējām iestādēm. To es augstu vērtēju. Es domāju, ka tas, ka tiesiskums pieder vietējām tās valsts varas iestādēm, tas ir ļoti svarīgi. Un varas grožu nodošana nozīmē arī to, ka mēs ar saviem paplašanāšanās instrumentiem spēlējam nozīmīgāku lomu tā nodrošināt, ka galvenā loma ir Eiropas kritērijiem. Te es runāju par struktūrālu dialogu ar Kosovu par tiesiskumu un stiprinot šo struktūrālo dialogu. Es skatos arī uz Īslandi, saka komisārkungs. Tātad šis struktūrālais dialogs nodrošinās to, ka viņi stiprinās arī uh, konstitucionālās tiesas kapacitāti. Tātad par Bosniju Hercegovinu tagad. Es domāju, es savā ievadrunā jau mēģināju izklāstīt to, ka pat laban mums aicināt, mums visiem aicināt pilsoņus tuvākajās vēlēšanās balsot par tādiem politiķiem, kas tiešām var nodrošināt labāku nākotni Bosnijā un Hercegovinā. Bosnija un Hercegovina strādā kopā un tās runā vienā balstī. Tas ir nepieciešams pat labam. Un pēc vēlēšanām nav šaubu par to, ka gan komisija, gan ārējās darbības dienests iesaistīsies 100% apjomā, lai palīdzētu Bosnijai un Hercegovinai izpildīt, izpildīt tautas vēlmes un pārvarēt šo stagnāciju. Pat Bosnijā un Hercegovinā ir tādi politiķi, kam politika nozīmē partijas interesi vairāk nekā valsts interesi, un es tiešām ceru, ka drīzās vēlēšanas būs tāds kā modinātājs vans, un pēc tam eh, valdība visos līmeņos tiks ātri izveidota, lai palīdzētu mest tiltu no Daytonas fāzes uz Briseli vai Eiropas Savienību. Paldies! Paldies! Hovidkungs lūdzu! Thanks very much. Lielas paldies. Sociāla demokrāta grupas vārdā eh, var uzteikt eh, paplišināšanās pakotne. Komisārs izdarīs, lai pavēr sadaļas un eh, turpinātu diskusijas. Viņš dara visu, kas ir viņa Uh, spējās, lai pavērtu arī prātus. Un tīri personīgi es atbalstu viņa lēmumu uzturēt pozitīvās rekomendācijas bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas republikai. Es ticu šīs valsts Eiropas perspektīvai. Taču es piefiksēju arī komisāru komentārus ne tikai par šo valsts, bet arī par visu reģionu pret parlamentu boikotiem un to, ko jūs devējat par. Um, uh, izpausmes brīvības ierobežošanu. Mana grupa to atbalsta. Man jautājumi. Ārlietu politikas krīzes laikā komisārs varētu atbalstīt savus komentārus, kurus, paskaidrot savus komentārus, kurus atbalsta uh, Eiropas Savienības sankcijas attiecībā pret Krieviju. Un Eiropas Savienības paplašināšanās ietvara atbilstība pašreizējai krīzei un tam, ka mm, Turcija neatbalsta centienus apkarot ISIS. Mēs vienmēr iesāmies par ekonomisko stabilitāti, mēs, bet mēs vēlamies, lai šīs, šī reģiona tautām tā vienkārši nebūs taupības diktēšana. Es vēlos Broka kunga jau sacītajiem vārdiem. Es pilnīgi atbalstu Fīles kungu un es gribu jūs tevēt par Eiropas draugu. Jūsu vēstījums, eh, ko agrāk paudāt, bija labs vēstījums uz visiem, taču runājot par jūsu pēdējo paplašināšanās pakotni. Uh, Ko jūs uzskatāt par lielāko, lielākiem panākumiem piecu gadu laikā un lielāko vilšanos? Un kaut arī saprotu, ka jūs privāti dodat daudzas paziņojumus Hāna kungam, vai jūs varētu nākt nāk klajā ar vienu publisku uh, ierosinājumu savam sakotājam? Paldies, Kalvita kungs. Uh, Ļoti liels prieks, ka Neica eh, kundze mums ir pie, pievienojusies. Lūdzu, mēģiniet izteikties minūtes, minūtes pusotras laikā. Liels paldies! Es gribēju sākt ar um, to, ka savas grupas vārdā gribēju sveikt uh, komisāru kandidātu par viņu iesaistīšanu, uh, komisāru par viņa apņēmību un iesaistīšanos paplašanāšanās procesā un kaimiņu attiecību veidošanas politikām. Un, uh, mūsu labākie vēlējumi un vislielākā pateicība par pēdējo piecu gadu laikā paveikto ievērojamo darbu. Bet eh, raugoties uz situāciju, kādu jūs to iezīmējāt, es uzskatu, ka ir pārsteidzoši, ka diemžēl tik eh, daudzi senie konflikti ir palikuši praktiski nemainīti. Jūs uh, pieminējāt uh, problēmu ar nosaukumu bijušajai Dienvidu, uh, re, Dienvidslāvijas republikai Maķedonijai. Jūs pieminējāt um, Kosovu, uh, to, ka Bosnijā, Hercegovinā nav konstitūcijas joprojām, pastāv konflikts starp Turciju un Kīpru. Un, protams, ka ir viens liels izņēmums, proti attiecību uzlabošanās starp Serbiju un Kosovu. Uh, bet, kad mēs raugāmies uz šo situāciju, ir tik daudz konfliktu, kur izskatās, ka mēs esam iestrēguši un eh, kur izmaiņas praktiski nenotiek. Vai tagad raugoties eh, pagātnē ir kas tāds, ko jūs eh, būtu vēlējies darīt savādāk, ko jūs kā ceļamaizi dot līdzi savam pēcnācējiem, ko jūs vēlētos mainīt, uzlabot un mm, ko jūs domājat par šiem mūžam sāpīgiem jautājumiem. Lielas paldies, Neicis Konze, kas taldo kungs. Grācie, paldies, priekšsādātāji. Es uh, gribēju pateikt komēts, komisāram par viņu paveikto darbu. Un uh, nu vēl gan sev, gan arī visiem pārējiem, lai uh, komisārs, kas stāsies jūsu vietā, turpinātu jūs iesākto darbu. Nedaudz pakavēšos pie tā, ko jūs teicāt par Turciju. Jūs jau iepriekš sacījāt, cik uh, svarīgi ir tiesiska valsts veidošana iestāšanās procesā, reformas tieslietu jomā, tiesu neatkarība kas saistīta ar um, 23. un 24. nodaļas atvēršanu, bet šķiet, ka mums te ir zināmas problēmas. Uh, trūkst tāda, tādas konkrētas definīcijas terorismam. 2005. gada krimināllikumā un arī citos tiesību aktos. Un, ja es runāju par terorismu, Eiropas cilvēktiesību tiesa 2010. gadā pieņēma spriedumu. Amnesty International uzskata, ka terorisms ļoti bieži tiek izmantots kā Mm. iegansts, lai mm, nosodītu, lai sodītu cilvēkus, kas darbojas nevalstiskās organizācijās. Zinām, ka parlaments neko daudz nav pabē, paveicis šajā ziņā, un izskatās, ka uh, tur kaut kas arī notiks, tīpaši attiecībā uz uh, vārda brīvību un sociālajiem tīkliem. Un tāpēc es gribēju ko vairāk zināt par ceļa karti, kur jūs pieminējāt, un kādas iespējas pastāv iespējā more, more for more principā, kur jūs pieminējāt. Tātad atalgojums par labiem rezultātiem. Vai tas būs pietiekams stimuls, lai Turcija turpinātu reformas? Liels paldies priekšsādātāji, komisāri Fīle. Vispirms jau ļoti liels paldies par paveikto darbu paplašināšanās jomā pēdējo piecu gadu laikā, un savā ziņā man šķiet, ka 2000, eh, mm, ka pagājušajā gadā Horvātijas iestāšanās bija panākums tāsts eh, jūsu amata darbības laikam. Es saprotu, ka jūs esat sagatavojis eh, misijas vēstuli Hāna Hungam, un ko jūs viņam iesakāt? Uh, varbūt, uh, lai viņa darbs būtu panākums tās. Un gribēju nedaudz pakavēties arī pie vēlēšanu rezultātiem Bosnijā un Hercegovinā, un it īpaši par to, ka. Uh, ko jūs domājat par to, ka Horvāti šajā valstī ir uh, vismazāk ietekmīgākā vēlētāja daļa? Pēdējais jautājums bija Uh, par Bosniju Hercegovinu, kā jūs komentējat 12. Uh, oktobra vēlēšanas uh, un kā jūs vērtējat reformas, lai stiprinātu Horvātu tiesības Bosnijā Hercegovinā, kur ir mazākā vēlētāja daļa, mazākā minoritāte šajā valstī. Thank you. Uh, can Ankunds, liels paldies! Vispirms gribēju pateikties komisāram par pēdējo piecu gadu laikā paveikto darbu. Mani tālāk runā bez mikrofona, nevis pirms dzirdēt priekšsādātāju. Mr. Kāns. Kāna kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribēju pateikties komisāram par viņu paveikto darbu Mani nesen iecēla par ēnu referentu Bosnijai un Hercegovinai, un es gribēju nākt klajā ar īsu paziņojumu un uzdot jums dažus jautājumus, komisāri. Paziņojums ir sākojošs. Es ir morāls pienākums palīdzēt valstī panākt izlīgumu un uh, piedāvāt skaidrs integrācijas izredzes. Savā paziņojumā jūs sacījāt, ka kaut arī mēs redzam panākto progresu dažādās valstīs, Rietum Balkānos, uh, Bosnija, jūsu pašu vārdiem runājot, ir nonākusi stagnācijā. Un kā jūs vērtējat iespēju atdzīvināt šo procesu, iesaistot visus, visas iesaistītās puses, ieskaitot pilsonisko sabiedrību? Un tālāk, vai pēc vēlēšanām turpināsies konstitucionālā reforma? vai tiks izveidota tehniskā darba grupa, kurai tiks sniegta ES palīdzība. Komisāri, jūs runājāt par jaunu pieeju Balkāniem, tomēr Bosnijas pilsoņi, kurus skāra katastrofāla plūdi pirms pāris mēnešiem un šobrīd joprojām dzīvo augstumā, jo valsts nesaņem finansējumu no IPA 2 mehānismu. Kā jūs sniegsiet palīdzību Bosnijai pēc šiem plūdiem? When I was speaking, I'm now speaking as ECR coordinator. Tā nu, ka kungs, es runāt, es gribēju runāt kā koordinātors, nevis kā referents. Jā, es ļoti priecājos, ka jūs pieminējāt konstitucionālo mm, strupceļu Bosnijā, Hercegovinā, Maķedonijas nosaukuma jautājums, bet es gribēju pieminēt problēmas ar Sērbiju un nedaudz arī par Turciju, kura ne tikai neatbalstīja sankcijas pret Krieviju, bet arī atturējās ANO. Uh, kur tika nosodīta Krievijas veiktā Krīmas aneksija. Runājot par Turciju, ko kā jūs komentētu divdomīgo mm, komentāru par uh, pastāvīgo robežas slēgšanu ar Armēniju, par to, ka tika apturēti Kipras kūģi, kas pētīja gāzes ieguves iespējas, vai mm, uh, krīze Kobānē, kur Turcija joprojām ir atteikusies veikt militāras darbības, lai atturētu uh, ISIS virzīšanos uz priekšu. Paldies priekšstādātājiem, komisāra kungs. Barozo komisija, komisijas, komisijas laikā paplašanāšanās bija juridiski un politiski pareizs nosaukums, bet laiki mainās. Jūs pareizi pieminējāt to, ka paplašanāšanās rada pārmaiņas, bet šķiet, ka pašlaik ir mazāk motivācijas reformām. Uh, ir nepieciešamas būtiskākas reformas daudzās kandidātu valstīs. Vai jūs ierosinātu izveidot jaunus instrumentus, lai sagatavotos šo valstu iestājai? E, es varbūt ir nepieciešami citi instrumenti, citi priekšnoteikumi, ats, atšķirīgs finansiālais atbalsts, lai ļautu šīm valstīm patiešām tām valstīm, kuras joprojām gaida dalību ES, lai tām būtu iespēja ko darīt. Un visbeidzot, viens novērojums. Un tikai paplašināšanās komisāriem ir uzvārdi, kas sastāv no četriem burtiem - Rēns, Fīle, un tālāk Hāns. Varbūt tā ir tāda vēsturiska sakritība, bet uh, varbūt tas Hāna kungam palīdzēs turpināt jūsu iesākto politisko līniju. Paldies! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Priekšstādāja kungs, paldies arī Fīles kungam par jūsu paziņojumu un vēlu sekmi turpmāk. Kā jūs jau minējāt, bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas republika ir neveiksmīga tiesiskuma jomā, plašsaziņas brīvības jomā, tiesas uh, sistēmas neatkarības lomā. Tā tad tiek, jomā tā tiek, ne, netiek pildīti Kopenhāgens kriteriji pēdējā gada laikā. Uh, Varas pārstāvi oficiāli nāk klējā paziņām, kas neveicina labas kaimiņa attiecības. Un jūs nodarboties ar institucionālu akrobātiju, stiprinot mm, apgalvojums, ka Maķedonija it kā esot uz progreseļa. Vai jūsuprāt mm, šāda darbība nav maldinoši, jo jūs apbalvojat valsti, kas patiesībā nepilda pret tās prasību. Tā, tā ir tāda kā kondicionalitātes noliekšana. Vai tas eh, nebūs slikts precedents citām valstīm, kas šādi rīkosies? Um, godātais komisārkungs, es īsti negribētu piekrist, kad piecu jūsu gadu būšana ofisā ir bijis tikai veiksmes stāsts. Protams, Horvātija ir veiksmes stāsts, bet es gribētu vēlreiz pievērst uzmanību Turcijai. Esmu tikusies ar Turcijas valdības un valsts vadītājiem. Un viens no iemesliem, kāpēc Turcija šobrīd attālinās no Eiropas Savienības, ir tas, kā Eiropas Savienība pietiekami uh, pazemojošā priekš Turcijas veidā ved šīs iestāšanās sarunas, kas ilgst jau gadiem. Eh, tāpat arī jūsu laikā ir nopietni kļuvušas apdraudētas Eiropas Savienības robežas gan Ukrainas gadījumā, gan arī Azerbaidžāna šobrīd ir pārtraukusi visas diplomātiskās sarunas ar Eiropas Savienību. Eh, man tomēr gribētos, lai jūs kritiski paskatītos uz savu paveikto un nākošajam komisāram varbūt ceļa karti iedot labāku. Paldies! Mē, um, um, no. Vai es drīkstu? Es vienkārši nesapratīstu jautājumu. Vai jūs vēlaties, lai es. Nu, tas uh, nebija jautājums, vienkārši tā bija replika. Zā, Peterlis. Peterlis kungs. Uh, komisāri kungs. Es joprojām esmu pārliecināts, ka. Uh, lai pabeigtu paplašināšanās procesu Eiropas austrumos. Tā mums ir politiska ekonomika, ekonomiska prioritāte. Zinām, ka paplašināšanās ir svarīga arī katrai no šīm valstīm. Uh, No vienas puses varbūt mēs nevaram runāt par milzīgu progresu, bet no otras puses, ja mēs salīdzinām atšķirīgās kandidātu valstis, tad sasniegtie rezultāti tur ir asimetriski. Ir nepieciešams turpināt strateģisko darba kārtību visā reģionā, ņemot vērā arī jūtīgos punktus Rietumbalkānos. Domāju, ka ir nepieciešams domāt par Eiropas līmeņa atbildi uz neatrisinātajām problēmām un šķiet, ka ir jādara viss, kas ir iespējams, lai iedrošinātu valstis šajā reģionā ar mums sadarboties. Kādā veidā jūs domājat ar reģionālu pieeju mazināt uh, asimetriju starp valstīm šajā reģionā paveiktā ziņā? Ko jūs esat iecerējis darīt? Paldies! Paldies, priekšsādātāji Fīles kungs! Jūs varat man dzirdēt? Jūsu. You know what is the advantage of the hearings? Vai jūs zināt, kāda ir uzklausīšana priekšrocība? Kad es esmu te, tad. Uh, Mm, būtībā man jau vairs nav vajadzības pierakstīt šos jautājumus, bet, eh, godāmie deputāti, jūs zināt, ka jūs esat uzklausīšanas režīmā. Tomēr man ir jā, jādod iespēja piefiksēt eh, jautājumus uz papīra, lai es varu pie tiem atgriezties. Es redzu, ka Elmārs eh, visus spiež izteikties ātrāk un īsāk, bet galu galā. Mm, man beigās te vairs nebūs piefiksēta neviena jautājuma. Un, jā, protams, vienā minūtē uh, nevajadzētu uzdot arī astoņus jautājumus, saka priekšsādātājs. It īpaši Čārls, tu esi čempions šajā ziņā. Labi. Pie, pievērsiet uh, galveno uzmanību vienam vai diviem jautājumiem. Labi, vai es drīkst izteikties, ievērošu vienas minūtes noteikumu komisāra kungs. Uh, Paplašināšanās politika nav mm, tāda atvērta kaste, kā jau jūs savā prezentācijā teicāt, ka ir zinām principiāli noteikumi, mm, piemēram, tiesiskums. Un mans jautājums ļoti vienkārši, ņemot vērā neseno attīstību Kīpras ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kur, Kīpra, kur Turcijas jūras spēki iejaucās, lai neļautu Kīpras republikas uh, kuģi veikt izpētes darbus gāzes ieguvēji. Vai tiešām jūs uzskatāt, ka Turcija kā kandidāta valsts ir līdz šim ievērojusi tiesiskuma pamatprincipu vai ne? Otrkārt, ja jums būtu jāizvēlas, vai jūs uh, aizstāvētu tiesiskumu Eiropas uh, Savienības izpratnē vai kādu citādu? Paldies! Labi, mans pirmais uh, jautājums par Kosovu. Uh, es uh, domāju, ka ir nepieciešama vienot, vienprātība, lai atbalstītu Kosovu, un kā jūs zināt, Spānija Kosovas valsti līdz šim nav atzinusi. Jautājums, ja dalībvalstis neatzīst valsti, kura vēlas iestāties Eiropas Savienībā, uh, Kāda tad ir politiskā situācija? Vai jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienībai ir īpaša politiska interese par Turcijas pievienošanos? Un vai Turki var būt pārliecības pilni, ka viņi reiz pievienosies Eiropas Savienībai, jo šķiet, ka šis process ilgs tik ilgi, ka tas nekad nebeigsies? Paldies, priekšsādātāji! Arī es no savas puses gribu apsveikt Fīles kungu. Mums ir bijuši daudz tikšanās šad un tad arī viedokļu atšķirības, taču augstu vērtēju viņa atbildību un viņa uzvedību. Tajos tematos, kurus apspriežu. Pirmo jautājumu jau skārt Anaks un Mavrīdis kungs, taču vienu lietu gan sacīja. Jūs neesat komentējuši eh, Turcijas eh, iejaukšanos Kipras eh, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Līdz ar to gāzes meklējumi tur ir pārtraukti. Bieži vien uh, Eiropas Savienības nostāja uh, ņirgājas par Kipras nostāju un citas nostājas atkal uh, Turcijas, par Turciju ņirgājas. Vai jūs nevarētu kaut kā uh, saskaņot savu darbību. Jūs apspriež 23. un 24. sadaļu, neskarot galveno lietu, kas traucē šo sadaļu atvēršanu, proti Kipras jautājuma risināšanu. Jautājums šāds, vai jūs varat darīt kaut ko vairāk vai nē? Pardon. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji, komisāri Dēvids uh, kam, Kamerons uh, uh, runājis par to, ka jāierobežo imigrācija apvienotajā karalistē no Eiropas valstīm, kurās ir zemāks IKP uz vienu iedzīvotāju. Vai jūs piekrītat viņa priekšstatiem par brīvas kustības ierobežošanu? Es ceru, ka Mm, jūsu projekti paplašināt uh, Eiropas uh, uh, Savienību nozīmētu, nenozīmētu to, ka manai valstī taupības apstākļos būs lielāks finansiāls un administratīvs sloks. Un es nedomāju, ka tas vairos Eiropas Savienības popularitāti. Paldies, priekšsādātāji, tikai divas lielas. Lielas paldies eh, komisāram Fīlem par pēdējo piecu gadu darbu. Mēs eh, novērtējam to gan šeit, gan Dienvidu Balkānu valstīs. Sadarbība ir bijusi laba, un tāpēc es gribēju teikt, ka tā ir sniegusi taustāmu ieguldījumu neapstrīdamajā progresā, kas panākts eh, paplašanāšanās jomā. Ja Te es gribēju pieminēt trīs bīstamas tendences, kas izplatās reģionā un kas mani uztrauc. Pirmkārt, demokrātisko institūciju darbs un politiskais dialogs. Es redzu, ka mums, Eiropas parlamentam, šeit ir ievērojama loma, lai uzlabotu politisko dialogu starp mūsu partneriem tur, uh, bet ir nepieciešama arī sadarbības uzlabošana starp šī parlamenta politiskajām grupām, lai mēs sūtītu vienādas, vienādi formulētas signālus. Tālāk tiesiskums, korupcijas un organizētās noziedzības apkarošana un treškārt mēdī brīvība. Es domāju, ka mums būtu jāpievērš galvenā uzmanība šiem jautājumiem. Ekonomiskā pārvaldība arī ir svarīga. Un, uh, ar Dievu komisāra laimīgu taciņu un paldies par paveikto darbu. Gribēju jums eh, pateikties par veiksmīgo mandātu. Paldies, ka attaisnojāt eh, cerības uz Eiropu ne tikai manā valstī, kas šodien svir neatkarības dienu, bet arī to, ka mēs eh, pašlaik dalām Eiropas vērtībām. Mēs esam pārvarējuši zināmas grūtības un labi zināmas izaicinājumus, bet es domāju, ka uh, um, sadarbības uh, paplašināšana un uh, attīstība nav nesamierinājuma process. Es domāju, ka paplašināšanās joprojām ir uh, svarīga, lai veicinātu sadarbību mm, un nodrošināt stabilu situāciju 15 tūkstošu kilometru garumā pie Eiropas robežām. Un tas attiec arī uz Turciju. Vai jūs uzskatāt, ka drošības draudi, kas saistās ar eh, sadursmēm vidējos austrumos un Ukrainā, apgrūsinās um, paplašanāšanās procesu? Jā, liels paldies priekšsādātāji par Turciju, jau daudz tika pateikts. Es ar šo valsti strādāju jau 15 gadus, tika um, veiktas reformas kopš 90. Eh, gadiem. Uh, bet uh, kopš 2005. gada šīs reformas uh, aizvien palēninās. Mēs piedzīvojam pat uh, atpakaļslīdi un jau vairākus uh, progresa ziņojumos komisija konstatē strupceļu. Es uh, neuzskatu, ka Turcija vispār uztver mūs nopietni un vēlas iestāties uz mūsu nosacījumiem. Uh, Ja viņi pievienotos Turcijas izpratnē, tas būtu pat tāda kā žēlastības izrādīšana mums. Turcija uzstājas saviem noteikumiem, lai kļūtu par es dalību valsti. Viņi uzskata, ka viņi var palikt tādi, kādi viņi ir, un viņi ir strateģiski tik svarīgi, ka mēs reiz piekritīsim viņus uzņemt tādi, kādi viņi mūs ir. Nevis, ka mēs pārmainīsim Turciju, bet ka Turki pārmainīs mūs. Mans uh, iespējas ir tāds, ka. Mm, Eiropa aizvien uh, lielākā mērā ir gatava pārdot savu dvēseli, savas Eiropas vērtības, lai mm, sa, pakļaušanās veidā kaut kā savaldītu vai disciplinētu Turciju. Kā jūs vērtējam šo situāciju? Fīlis Kungs. Mer, uh, pagājušajā nedēļā izskanēja, ka Eiropas Savienības lēmumiem ir jābalstās uz tiesiskuma principiem. Diemžēl Rīts pat šodienai nostāja pret Turciju neliecina par šādu Magaranīdī kundas nostāju. Mēs redzam, ka tā vietā, lai Turcija pielāgotos Eiropas Savienības vērtībām un principiem, Eiropas Savienība mēģina pielāgoties novecojušajām uh, Turcijas paplašināšanās invāzijas politikām. Paldies, tev, Harus kundze, lūdzu. Efhaisto. Paldies, priekšsēdētāji. Fīlis kungs, arī es no savas puses pateicos jums par pieciem gadiem, kur laikā mēs uzturējām diskusijām. Tiesa gan jūs man vienmēr sniedzāt to pašu stereotipisko atbildi, kad atrisināšos Kipras jautājums, tad viss atrisināšos. Ceru, ka šodien atbild būs citādi. Pēdējo reizi uzdot jums jautājumu. Jūs eh, nerunājāt par 23. jūnijā iesniegto savesaglu risinājumu. Tur bija runa par Turcijas kategorisko nostāju, ka Kīpras republika ir vienkārši izjukusi. Tāds ir fakts viņa skatījumā. Vai Šādu nostāju var uzskatīt par tieskasas valsts nostāju un arī gaidu jūsu atbildus Mavrīdis kunga jautājumu. Vai var nosūtīt floti apkārt, eh, eh, visapkārt Kiprai un vai to var uzskatīt par tādu valsts, eh, kur var cerēt uz iestāju Eiropas Savienībā? Paldies arī. It's played to Turkey's exclusive economic zone. I've also one question myself. Es arī vēlos uzdot vienu jautājumu. Diemžēl uh, nav ieslēgts mikrofons runātē. Tātad par uh, minoritāšu tiesību neievērošanu, jo uh, par uh, parlamentārās izmeklēšanas komiteju izveidi šādos jautājumos lai dotu uh, patiesas tiesības citām institūcijām un mainot arī personālijas, pirms vēl ir beidzies viņu pilnvaru termiņš un arī uh, nav izpildīti tādi kriteriji kā varas sadale un tiesiskums, vai ir uh, šī apgalvojuma atbilst patiesībai, kā to uh, saka opozīcija, vai ne? Lūdzu, vārds jums. I think starting with... Es, uh, manuprāt, Sāksim ar Albāniju. Es tā vispārīgāk izteicos, bet, nu, pēdējās uh, sarunu raundā Tirānā es skaidri pateicu, ka konstitucionālās tiesas lēmums uh, ir jāīsteno jeb, bez jebkādas kavēšanās. Un otrām kārtām, ka pirmkārt jau vairākumam ir atbildība radīt atvienots pienācīgus apstākļus minori vai mazākumu darbībai demokrātiskā procesā. Ir daudz arī runāts par citu institūciju neatkarību, un jūs zinat, kāda ir mana nostāja, neatkarīgi no tā, Eh, kādas eh, pārmaiņas šais institūcijās notiek, tas ir eh, jāveic atklātības gaisotnē. Un gan valdošai koalīcijai, gan opozīcijai ir jāiesaistās procesā, un mēs uh, jau ilgi šo jautājumu apspriežam, proti institūciju neatkarību, un esam paredzējuši organizēt arī atbilstošus seminārus par šiem jautājumiem, un esmu pārliecināts, ka mans uh, pēcgājējs arī uh, nāks klajā ar konkrētiem ieteikumiem šai jautājumā. Mm, neatkarīgi vai tas Eh, Albānijā es runāju ar vairākumu vai mazākumu vai ar varas iestādēm vai sabiedrību. Visas šīs eh, puses ir svarīgas procesā, un šis progresa ziņojums nebalstās tikai uz vienas puses viedokli. Ir mūsuprāt, šis uh, atspoguļojums tik objektīvs, cik vien iespējams par situāciju valstī, jo mēs esam sadarbojušies ar visām uh, svarīgākajām pusēm. Un ir uh, ļoti maz iespējams nodrošināt reālu progresu, ja vairākums un mazākums uh, nedro, nerod iespēju, tīpaši Eiropas jautājumos, īstenot ne tikai integrējošu, bet arī konsensus pieeju šiem jautājumiem. Un esmu bijis apņēmības pilns cīnīties par šādu viedokli. Un uh, Eh, esmu pret tādu uzskatu, ka vēlēšanas ir absolūti izšķirošas un ka pēc eh, tam tie, kuri gūst vairākumu vēlēšanās, var darīt jebko, īstenojot savu programmu. Ir jāciena arī mazākuma tiesības un ir jāņem vērā arī mazākuma tiesības un jārada uh, apstākļi, lai mazākums varētu darboties, jo nākošais jūs paši varat nonākt šādā situācijā. Un tas, ko jūs vēlaties uh, sasniegt savā pilnvaru termiņā, nebūs ilgtspējīgs, ja uh, tās nebalstīsies uz šādu inkluzīvu procesu. Tik uzdoti vairāki jautājumi par Kipru un par Turcijas darbību. Šeit tika pieminēti vairāki notikumi un paziņojumi un par šiem notikumiem, kas ir novēduši pie šo mieru eh, noregulējumu sarunu apturēšanas. Par to jau es arī runāju savā ievadrunā, un vienīgais, ko vēlos piebilst vēl tagad, ir tas, ka ir eh, jāuzsver eh, progresa ziņojumā ierakstītais par to, ka Eiropas Savienības dalība valstīm ir suverēnas tiesības slēgt līgumus par ekskluzīvo ekonomisko zonu un izmantot dabas resursus, kas atrodas uh, to suverēnā valdījumā saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībām un starptautisko tiesību normām un tas ir ierakstīts progresa ziņojumā, un es vēlos uzsvērt šo nostāju. Tas vēlreiz liecina par to, ka ir jārod vispusīgs risinājums Kipras situācijai. Vēl viena lieta, par ko esmu pārliecināts Uh, runājot par ticamību, par mūsu ticamību. Uh, šai ticamībai nav jābalstās uz kaut kādu birokrātisku procesu, ka mēs cenšamies apkrāpt vai nu kandidātu valstis vai dalību valstis. Es man šķiet jau pirms pieciem gadiem skaidri to pateicu, ka ticamību var uh, iedibināt paplašināšanās procesā tikai tad, ja procesa centrā novieto pamatvērtības un principus. Tie ir uh, tātad pamatprincipi - tiesiskums, atbilstība, uh, tiesu sistēmas neatkarība, pamatbrīvība ievērošana. Šie jautājumi uh, šobrīd mana pilnvaru termiņa laikā ir kļuvuši vēl svarīgāki, jo ir uh, notikušas uh, būtiskas pārmaiņas pirmkārt. Mums kopīgiem spēkiem ir izdevies uh, nodrošināt to, ka paplašināšanās process nav vienkārši ķeksīšu ievilkšana vienā vai otrā uh, lodziņā vai rūtiņā, Nē, ar to vien nepietiek. Tagad mēs skatāmies uz uh, to, kāda ir reālā darbība, kādā mērā likums ir tiešām īstenots, kā šīs institūcijas ir uh, pierādījuši savu neatkarību darbībā. Un tas ir attiecināms uz 23. un 24. sadaļu. Un valstis, kuras uh, atrodas pārveidojuma procesā, uh, tam šie, šie jautājumi ir svarīgi, ne tikai uh, grozīt likumus un uh, mainīt uh, institucionālo struktūru valstīs, ir jāmaina arī, do, jāmaina arī domāšanas veids. Kāds man jautāja par to, kādi ir lielākie sasniegumi. Es nekad neesmu aizmirsis, kā labā es strādāju. Es strādāju dalību valstu labā, jūsu labā bet jūs esat devuši man pilnvaras darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka process netiek īstenots uz mūsu vērtību rēķina, un tādēļ šis process ir tik garš un sarežģīts, un tādēļ ir gan uh, sasniegumi, gan arī lejupslīde. Uh, Tas nav tāds autopilots. Es nekad neesmu iestājies par citu pieeju. Mums ir jābalstās uz vērtībām un uz tiesiskumu Eiropas Savienībā, un to es esmu arī nostādījis šī procesa centrā. Ir arī uzdoti ļoti daudz jautājumu par Turciju. Šis process uh, turpinās, nav noslēgts. Pirms pieciem gadiem, uh, ja uh, jūs man jautājat, vai varat iedomāties Turciju Eiropas Savienībā, es teicu jā, un tā būtu citāda Turcija, citā Eiropas Savienībā, jo es saprotu, ka uh, Runa ir ne tikai par uh, pamatvērtībām, bet uh, ir arī jāsaprot, ka runa ir ne tikai par kandidātu valsts pārveidošanu, gatavojoties dalībai Eiropas Savienībā, bet ir jārunā arī par Eiropas Savienības absorpcijas spēju pildīt uh, spēju pildīt un īstenot politiku arī tad, ja iestājas jaunas dalību valstis. Un tādēļ katru reizi, nu, man paveicās, ka tas notika gan tikai vienreiz manu pilnvaru laikā, tātad Horvātija iestājās, un mēs šo jautājumu ļoti nopietni izvērtējām. Un arī jums bija skaidri jāapzinās, kādas sekas būs šādiem lēmumiem. Paplašināšanās jomā ir daudz konfliktu, tā varētu teikt, un mums ir godīgi jāpieņem, jāatzīst, ka jautājumi, kas ir saistīti starp vai nu divām kandidātu valstīm vai uh, valstī, kandidātu valstu un valsti, kas uh, vēlas virzīties uz Eiropas Savienību, tātad mums ir jāizmanto šis process, lai stiprinātu sadarbību un, uh, piemēram, jautājums Prištinu, tas ir pozitīvs piemērs. Runājot par šo jautājumu. Es neuzskatu, ka ārējās darbības dienestām ir pietiekami daudz instrumentu, lai risinātu šos jautājumus. Ir jāpalīdz valstīm šie jautājumi risināt. Un es atkal un atkal aicinu valstu uh, vadītājus, uh, dalību valstu ārlietu ministrus palīdzēt man risināt šo jautājumu, lai mēs spētu palīdzēt dalību valstīm no vienas puses un kandidātu valstīm no otras puses risināt uh, tās problēmas, kas nav līdz šim atrisināts, un arī jāpalīdz ANO Viens no jauninājumiem progresa ziņojumā ir attieksme pret 31. sadaļu. Es uzskatu, ka notikumi austrumu Eiropā, austrumu pusē mūs ietekmē. Noteikti ietekmē arī rietumu Balkānus. Uh, un e, tas ir jāņem vērā. ne, nevar būt tā, ka notiek starptautisko tiesību pārkāpumi Eiropas vienā daļā un ka tas nekā neietekmē Eiropas pārējo daļu. Mums ir tikai viena kopīga Eiropas māja bet būtiskākais ir tas, ka ar aktīvāku ārējās darbības dienesta rīcību, un es uzskatu, ka jaunā kandidāte uzklausīšanā tiešām pēc būtības runāja par šo jautājumu, tātad attiecībā uz 30 pirmo sadaļu par kopējo ārēju un drošības politiku. Ir tiešām šajā jaunajā situācijā nepieciešams aktīvāk sadarboties ar mūsu partneriem un risināt šos jautājumus. un es nevēlos slēpties aiz tādām uh, vispārējām frāzēm. Š, š, uh, ir uh, jāsaskaņo mūsu politika, ir paziņojumi, lēmumi par sankciju noteikšanu, un es uh, vēlētos, ka atverot 31. nodaļu, mēs īstenojam aktīvāku dialogu par šiem jautājumiem. Un šīm valstīm tad ir iespēja jau ātrāk gatavoties, lai tās varētu savu politiku saskaņot ar mūsu politiku. bet spēles noteikumi ir skaidri. Pakāpenisku saskaņošanu ir tas, ko mēs šobrīd sagaidām no saviem partneriem. Esmu arī e, teicis e, mūsu partneriem Rietumu Balkānos, ka ir svarīgi punkti, kam jāpievērš uzmanība, ka jāpavērš, jāapvērš tendence, uh, runājot par šo saskaņošanas procesu, jo dažkārt tas nenotiek tā, kā tam būtu jābūt. Un tas uh, neatbilst uh, tam, par ko bijām vienojušies procesa sākumā. No, nu, Par Bosniju un Hercegovinu viens svarīgs elements. Mēs esam ieguldījuši daudz enerģijas uh, strādājot ar pilsonisko sabiedrību Bosnijā, Hercegovinā. Uh, ņemot vērā paustās bažas par to, kā politiķiem nav skaidrs apņemšanās valsti virzīt uz priekšu, un šeit ir runa arī par sociāliem, politiskiem jautājumiem, kas mums ir kopīgi jārisina. Esmu arī paplašinājis struktūrēto dialogu par tiesu sistēmu, iesaistot pilsonisko sabiedrību un lai runātu par tiesiskumu citiem svarīgiem aspektiem, tā skaitā cīņu pret korupciju. Un šo procesu mēs turpināsim arī pēc vēlēšanām. I, uh, the last Pēdējais jautājums, uz ko es atbildēšu. Es nevaru atbildēt uz visiem jautājumiem, diemžēl. Ja vēlaties tiešām, lai es atbildu uz, uz, uz uzdotiem jautājumiem, tad lūdzu dariet man to zinām un es sniegšu jums rakstveidu atbildes. Bet tā tad viena lieta, viens jautājums ir svarīgs, ar ko esmu apmierināts un uh, par ko esmu vīlies vai neapmierināts. Nekad es savu politiku neesmu vērtējis kā veiksmīgu vai neveiksmīgu. Es eh, sāku strādāt komisijā ar noteiktu skatījumu un proti pārveidot paplašināšanās procesu mūsu svarīgākajā ārējā politikā iesaistīt Eiropas Savienībā valstis, kuras ir gatavas uzņemties atbildību bez uh, kaut kādām papildus pārbaudas misijām. Jautājums, vai esmu apmierināts redzot šo nu, neviendabīgo ainu pēc pieciem gadiem? Jā, esmu. Bet nesmu. Uh, apmierināts ar to, ka daži no partneriem ir izmantojuši iespēju un to Tātad, ka pa, esmu apmierināts ar to, ka partneri ir uh, īstenojuši reformas un virzās uz priekšu, bet tā pašā laikā par spīti uh, tam, ka mēs esam aktīvi darbojušies, un tai pašā laikā ir valstis, kuras, ir, uh, kuras stāv uz vietas. Vai mēs būtu varējuši darīt uh, kaut ko vairāk? Nu, šis jautājums man neliks miera arī pēc uh, šīs mūsu svarīgās sarunas un arī pēc tam, kad vairs nebūšu komisijā. Uh, Liels paldies par, uh, mūs, par to darbu, ko esam veikuši kopīgiem spēkiem. Nu, liels paldies! Nu, pēdējie vārdi bija ļoti pareizi un svarīgi. Nevienmēr viss iet tā kā plānots, bet manuprāt, um, tas bija darbs, kas. Uh, uh, kas uh, iekļāva ļoti vērtīgas diskusijas, atceros, kā mēs uh, runājām par Ukrainu, un tāpēc uh, šo um, sacīto par atkāpšanos no vērtībām es nevaru pieņemt. To nevar pieņemt ne parlaments, ne komisārs. Noslēgumā gribēju teikt, ka parlaments izvērtēs um, un tu, arī turpinās vērtēt uh, kandidātu valstu uh, iestāšanos perspektīvas. Tas, ka tie, mēs te runājam par pieciem gadiem, un tā ir ne, tik, tas ir ne tikai grības jautājums, bet arī iespēja jautājums, te nedrīkst būt nekādas politi politiskas atkāpes. Kritērijiem ir jābūt izpildītiem. Kopenhāgenes kritērijiem, kā jūs pareizi norādījāt, un proti šīm valstīm ir jābūt spējīgām kritērijas pildīt Domāju, ka balstoties uz uh, Eiropas pamatiesību hārtu, kas ir uh, juridiski saistoša Eiropas uh, identitāte, jaunā Eiropas um, Savienības identitāte, kas nozīmē lielāku tiesiskumu un demokrātiju, nu arī tur visam ir jābūt kārtībā. Jābūt um, iespējai, mm, lai šīs valstis varētu konkurēt tirgu un tam līdzīgi Mēs uh, turpināsim profesionāli darīt savu darbu. Pateicos ļoti sirsnīgi par jūsu sagatavoto ziņojumu, par sadarbību, un es domāju, ka mēs vēl šādā pašā sastāvā redzēsimies Strāsbūrā. Paldies!